55. grozījums. Noraidīts. Uz ekrāna redzam arī balsošanas rezultātu. Nobalsojuši 686 par 161 pret 509. 43. grozījums. Noraidīts. 687 nobalsojuši, 246 par 421 pret 20 atturējās. 56. grozījums arī noraidīts. 687 nobalsojuši, 77 par, 577 pret, 33 atturējās. 57. grozījums noraidīts. 688 nobalsojuši, 68 par, 580 pret, 40 atturējās. 44. Grozījums arī noraidīts 689 nobalsoja 294 pār 297 pret 98 atturējās. 29. grozījums noraidīts 689 nobalsoja 301 pār 339 pret 49 atturējās. 80. arī noraidīts 686 nobalsoja 164 pār 498 pret. 58. grozījums pieņemts. 689 nobalsoja 427 pār 236 pret 26 atturējās. 13. grozījums ir noraidīts. 687 nobalsoja 235 pār 373 pret 79 atturējās. 49. grozījums pieņemts 686 nobalsoja 354 pār 287 pret 45 atturējās. 59. grozījums ir noraidīts ar 113 pār 111 pret 553 atturējās. 60. grozījums ir noraidīts 103 pār 505 pret 49 atturējās. 15. grozījums ir noraidīts, 282 pār 326 pret 74 atturējās. 17. grozījums pirmā daļa pieņemtu 547 pār 92 pret 44 atturējās. Mhm. 17. grozījums otrā daļa pieņemts 497 pār 137 pret 48 atturējās. Trešais grozījums noraidīts 127 pār 545 pret 17 atturējās. 32. grozījums noraidīts 127 pār 545 pret 17 atturējās. 61. grozījums arī ir noraidīts 104 pār 568 pret 16 atturējās. Nu lūk. Tāda ir balsošanas rezultāti par pirmo grozījumu kopu, kas attiecas uz kopīgo rezolūcijas priekšlikumu. Vēlos uh, visus jūs informēt par to, kā balsošanas rezultāti par otro uh, grozījumu kopumu uh, šai kopīgai rezolūcijai, šim kopīgajam rezolūcijas priekšlikumam, ka šie rezultāti tiks izsludināti 8.30, 20.30 šovakar. Mēs vēl apkopojam balsošanas rezultātus. Šovakar 8.30 paziņosim, kādi ir balsošanas rezultāti attiecībā uz kopīgās rezolūcijas priekšlikumu otro grozījumu kopu. Tad uh, Mēs esam jūs informējuši par balsošanas rezultātiem, kas ir pieņemti tagad, un nu, tagad trešais balsošanas sesija. Balsosim par trešo grozījumu kopumu, par kopīgo rezolūcijas priekšlikumu. Tātad kodētājas rīcība Covid-19 pandēmijas tā saku apkarošanai. Kā jūs zināt, tad balsošanas process būs tāds pats, kā tas bija attiecībā uz pirmo un otro balsošanas uh, procesu. Tad trešais uh, balsošanas process notiks līdz pulkstens sešiem. Tagad var sākt balsot un var balsot līdz pulkstens astoņpadsmitiem. rezultāti par trešo grozījumu kopumu, tad šo balsošanas rezultāti tiks izsludināti šovakar 22.50. Tātad 8.30 būs rezultāti par otro grozījumu kopu un 10.50 būs balsošanas rezultāti par trešo um, grozījumu klāstu. Var sākt balsot un tagad pārtraucam plenāru sēdi. Paldies!